paziņojums par e, komisijas likumdošanas un darba programmu 2010. gadam. Bez e, komisijas priekšsēdētāja šeit zālē piedalās mūsu diskusijā ļoti daudz citi komisāri. Komisija ir pārstāvēt ļoti spēcīgi, kāpēc? Tāpēc, ka šī tēma ir svarīga gan viņiem, gan mums. Mums vajadzēja arī samazināt eh, šo jautājumu, eh, sadalīt to, dēļ tā, ka mūsu darba kārtība ir mainījusies. Un tāpēc pēc Barozo kungu uzstāšanos do, dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Eh, tas tāpēc, lai uzklausītu politisku atbildi uz komisijas plāniem un rīcības programmu 2010. gadam. Tad pēc šīs pirmās kārtas dosim vārdu atkal vēlreiz Barozo kungam. Barozo kungs vēlreiz reaģēt uz komentāriem, ko dzirdēja no politiskām grupām. Lūdzu, Barozo kungs. Paldies, ka jūs esat ieradies. Mēs saprotam, ka šodien nebūtu, nebija vienkārši atbraukt uz Strasbūru. Ļoti daudz deputāti arī nav varējuši ierasties tāpēc arī nav pārāk daudz deputātu. Mēs esam izlēmuši nebalsot šajā sanāksmē, jo Visiem ir jādod iespēja balsot, un daži vispār nevarēja atbraukt. Tad eh, šī sesija notiek ļoti tādā īpatnējā situācijā. Paldies! Eh, paldies, priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi, deputāti! Eh, man ir gan gods, gan lieli, liels prieks pastāstīt šodien par pirmo darba programmu šim gadam no komisijas. Tā ir arī pirmā darba programma, kas tā ir spēkā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Um, man ļoti liels prieks redzēt arī ļoti daudz cits komisārs, kas veido manu komandu. Uh, viņi ir gatavi šeit uzstāties parlamentā un atbildēt uz jautājumiem. Lūk, šī programma eh, tiek izstrādāta ļoti izšķirīgā momentā Eiropai. Mums ir nepieciešams reaģēt nekavējoties eh, šī programma ir saistīta ar politisko dialogu. Pēc ļoti intensīvām diskusijām par politisko orientāciju Eh, par mūsu eh, pieciem nākamajiem darba gadiem. Mēs eh, runājam arī par manu atbildību otrā darba mandātā. Mums ir jāstiprina kopējais skatījums un ir jāstrādā kolēģijas sastāvā, un mēs arī strādāsim ar komisiju, kas būs apstiprināta no jūsu pusi februāra pus, mēnesī. Mums ir arī jāstrādā konverģences gaisotne kopā ar institūcijām, mums ir jāveido spēcīga platforma, lai mēs varētu panākt vēlamos rezultātus. Pirmā prioritāte ir izēj no krīzes, kā arī jāizveido ilgspējīgas izaugsmes bāzi Un viss steidzamākais jautājums, kas, starp citu, tika diskutēts arī padome, Eiropadome, ir uh, tad jautājums uh, par uh, Grieķiju, palīdzību Grieķijai rezultātā 11 aprīlī komisija ir izstrādājusi mehānismu, kas tiek piedāvāts Grieķijai. Lūk, loģisks rezultāts komisijas darbam. Komisija ir bijusi iesaistīta šajā darbā no paša sākuma. Mēs meklējām arī finansiāls risinājums, kas derētu Grieķijai, lai uzturētu attiecīgi arī eirozonu stabilitāti. Un eh, mēs eh, centāmies respektēt solidaritātes principu un arī atbildīgumu principu un vēl gribam strādāt tālāk un vairāk. Mēs uzdodam sev jautājumu, kāpēc šī problēma ir radusies, kāpēc tā ir attīstījusies tieši tā. Domājot par to, mums ir jāatgriežas pie stabilitātes un izausmes pakta, ir jāstiprina ekonomiskās uzraudzības mehānisms, lai uh, risinātu tā situācija deficīta jautāju, uh, gadījumā. Mums ir jāmāk. Uh, E, risināt situāciju krīzes gadījumos, e, tīpaši attiecībā uz eirozonu. Un galvenais izaicinājums šobrīd ir izmantot visu iespējas, ko dod mums Lisabonas līgums. Un lūk, tāpēc arī pirmā komisijas institīva nākamā mēnesī. Tā sastāvēs no uh, paziņojuma, kuras mērķis ir veicināt mūsu politiku ekonomiskā jomā īstenošanu. Eiropai ir jāstiprina uh, un jāņem vērā dažādus riskus, lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti. Mums ir arī iekšējie mehānismi. Mums uh, tomēr ir uh, jāstrādā ir mm, koordinētāk, lai mēs valsts finansējumu varētu ievirzīt pareizajā jomā, attiecīgi nodrošinot plašu un ilgspējīgu attīstību kā pamatu. Pēdējos mēnešos mēs esam panākuši milzīgu progresu, mūsu finansēšanas sistēma kļūst etiskāka, atbildīgāka. Mums ir jāturpina iet pa šo ceļu. Mums ir daudz dažādas regulas, kas dod mums iespēju nodrošināt uzraudzību, un uzraudzība šai sektorā ir nepieciešama nepārtraukti. Ehm, mēs domājam par alternatīviem fondiem, par investīciju kapitālu, kas ir nepieciešams šajā izšķirošajā momentā. Ehm, komisija uzskata, ka jāstrādā ar likumdošanas aktiem, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu finansu arhitektūras uzraudzību un pie tā mēs turpināsim eh, strādāt nākamgada sākumā. Tālāk komisija ir nākus klajā ar daudziem priekšlikumiem, svarīgos eh, jom, jomās arī mēs strādājām ar finanšu instrumentiem. Mēs eh, gribam aizstāvēt visādā ziņā patērētājus, strādājam arī ar citiem aspektiem, ar CDS instrumentiem, finanšu instrumentiem, un mēs piedāvāsim arī cits risinājums, lai palīdzētu atrisināt banku bankrota problēmu. Priekšsēdētāji, parlamenta locekļi. Un runājot par stratēģiju 2020. gadam, mēs esam paredzējuši ievirzīt uh, Eiropu atpakaļ eh, sliedēs, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi. Mums ir jāstrādā kopā ar Eiropas parlamentu, ar dalībvalstīm, ar komisiju, lai varētu e, šo te attīstību turpināt. Izveidot, lai, mums ir e, jāpieliek liels pūls visos līmeņos, gan lēmumu pieņemšanas jomā, gan sabiedrības aktivitātes jomā. Mums tiešām ir jāveido pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Tādēļ mēs esam pieņēmuši vil, virkni iniciatīvu - digitālā uh, darba kārtība, Eiropas plāni, renova, eh, pētī, zinātniskajiem pētījumiem, efektīva Eiropa, jaunas iemaņas jauniem darbiem, jaunatnes kustība un cīņa pret sociālo izslēgšanu. Lūk, šeit Eiropa varētu uh, tiešām radīt izmaiņas. Protams, ka ir jāveido tāda ekonomika, kas eh, pielāgotos klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņām jāturpina cīņa. Enerģētikas un transporta sektori būs sektori, kam tiks pievērsta īpaša uzmanība, lai varētu nodrošināt eh, ilgspējīgu Eiropu un stiprināt mūsu konkurētspēju. Vienotais tirgus, kurā ir 500 eh, tūkstoši 500 miljonu patērētāju, tam ir jābūt tirgum, kurā ir pieejamas cenas un kas ir eh, konkurētspējīgs un varbūt kā mugurkauls Eiropas ekonomikai. Īpaši svarīgi šī attīstība ir mazajām un mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu radītājs Eiropā. Kopējais vienotais tirgus ir jāievada 21. gadsimtā, un tā ir mūsu prioritāte. Tādēļ līdz 2012. gadam mēs nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem. Un eh, Mario Monti ir uzdot sagatavot ziņojumu, kuru mēs pavisam drīz darīsim zinām. Es vēlētos pasvītrot, cik ļoti svarīgi ir sociālā iesaiste Eiropā, veidojot jauno stratēģiju 2020. gadam. Ir jārada iespējas visienu, visneaizsargātākajiem Eiropas pilsoņiem, lai veicinātu sociālo kohēziju un darba vietas. Tas nozīmē, ka uh, Mums ir e, vairāk jāeksploatē tādi sektori, e, kas e, rāda darba vietas un mums ir jānodrošina tādu spēju apgūs iespējas, kas palīdzētu integrēties darba tirgu. Īpaši krīze ietekmē jaunus cilvēkus, un tādēļ ir jāmaina sistēma, kā jaunais cilvēks no apmācības sistēmas nonāk darba vietā. Mēs veidosim cīņu pret nabadzību, cīnoties pret to un cīnoties pret sociālo iztumšanu. Protams, ka tas būs ieguldījums, lai realizētu mūsu ekonomiskās, sociālās un ekonomiskās kohēzijas principus. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Eiropas pilsoņu uh, labklājība ir svarīgākais jautājums, ko risina komisija. Un tādēļ uh, rīcības plāns Stokholmas programmai, kuru vēlāk pieņems komisija, balstās uz to, lai mēs nodrošinātu to, ka integrācija Eiropā un ieguvumi no šīs integrācijas kļūtu taustāmāki un saprotamāki pilsoņiem. Šī programma pat par sevi būs tāda visaptvaroša programma drošības, tiesību un brīvību jomā. Mēs centīsimies veicināt konkrētu tiesību eh, realizāciju un īstenošanu. Mēs veidosim atvērtu un drošu Eiropu, kas būs uh, saistīta ar to, ka pieņemsim vienotu patvēruma un emigrācijas politiku, kā arī cīnīsimies pret organizēto nodziedību. Eiropas Savienība pēdējos desmit gados ir izveidojusi vienotu politiku un uh, eh, sasniegumi ir ievērojami. Taču šobrīd mums uh, Mm, šajā periodā, kad mēs izējām no krīzes, ir nepieciešams vēlreiz un vēlreiz pasvītrot Eiropas vērtības, izmantojot visu potenciālu, ko šobrīd uh, rāda Eiropa, uh, Lisabonas līgums. Līdz ar to komisija ir nākusi uh, klajā ar sārakstu, uh, kurā ir tie pasākumi, kas uh, ir vērsti uz mūsu mērķu īstenošanu gan Eiropas, gan pasaules līmenī. Lisabonas līgums ļauj mums būt arī ambiciozākiem Šī parlamenta loma ir ievērojami pieaugusi, un līdz ar to mēs varēsim ievērot lielāku, uh, ko, uh, lielāku saskaņotību, pieņemot lēmumus uh, eh, Eiropa padomē Un arī jaunā, eh, jaunie tiesas pienākumi ir vērsti uz to, lai labāk atbildētu uz pilsoņu vēlmēm. Skatoties 2020. gadu, mums ir jāvēro arī tas, kā ilgtermiņa tendence ietekmē, spēs ietekmēt attīstību. Piemēram, mēs esam sākuši debats par pensiju sistēmu nākotni un iespējām, kā nodrošināt pensiju sistēmu adekvātumu un ilgtspējību. Protams, jebkurā jomā, tādā kā šī, daudzas no šiem svirām tiek izmantotas nacionālajā līmenī. Taču mums, kā Eiropas Savienībai, nav jāizvairās no sava ieguldījuma šajā jomā. Eh, eh, komisijas vices, viceprezidente un ārējās rīcības dienas darbības uzsākšana ļaus no, eh, veidot koherentāku Eiropas Savienības ārējo politiku. Tiks turpināts arī tirsniecības sarunas ar dažādiem partneriem un sarunas būs gan par globālo disbalansu, gan par citiem svarīgiem jautājumiem. Un Mums caur G20, protams, ir jāpanāk mūsu mērķi tirzniecības jomām. Komisija strādās arī ar enerģētikas problēmām un ģeopolitiku, lai nodrošinātu drošu enerģiju un tādu, ko cilvēki var atļauties. Komisijas prioritāte ir sekot arī starptautiskajam attīstības plānam uh, un uh, sagatavotos 2015. gadā tūstošgades uh, mērķiem veltītam samitam. Bez tam eh, septembrī notiks eh, ANO uh, augsta līmeņa sanāksme, kas ir vērsta uz globālu rīcības plānu uh, pieņemšanu, lai uh, panāktu tūkstošgadus attīstības mērķus līdz 2015. gadam debats ir atvērtas, un solidaritāte ir konkrēts pasākums, soli, ja mēs solidarējamies ar visvājākiem šajā pasaulē. Budžeta pārskatu parlaments publicēs eh, līdz šī gada beigām, un tas ļaus mums redzēt, kādi ir pamatprincipi un parametri, izmantojot Eiropas finansējumu, lai sasniegtu vislabākos eh, rezultātus. Paralēli mēs daudz detalizētāk izvērtēsim lauksaimniecības jomu un kohēzijas jomu. Es varu apgalvot, ka parlaments tiks iesaistīts visās budžeta pārskatas, stad, pārskatas stadijās. Priekšsēdētā kungs, cienījamie deputāti, pirms nobeidzu gribētu īsumā parunāt par inovācijām. Šī inovācija programma un nākotnes programmas ļaus panākt eh, vienprātību par to, uz ko Eiropai vajadzētu koncentrēties. Mums ir jābūt politiskākiem un jāatspoguļo daudz gadu izaicinājumi mūsu mērķu panākšanai. Un ir svarīgi noteikt, kuras programmas konkrēti spēs demonstrēt uh, mūsu partnerības iespējas, jo mēs tieši šādu partnerību vēlamies izveidot ar Eiropas parlamentu. Šī programma identificē 34 strateģiskas iniciatīvas, ar kurām mēs apņemamies jūs iepazīstināt līdz decembra beigam, un es esmu pārliecināts, ka jūs saprotat, ka tā ir ievērojama ambicioza darba kārtība turpmākiem astoņiem mēnešiem. Programmā ir iekļautas daudzas inicitīvas 2010. gadam un tālāk, un tur ir iniciatīvas, pie kurām komisija gatavoja strādāt tuvākajos gados. Ne visas no šīm iniciatīvām noteikti novedīs pie konkrētiem priekšlikumiem, Taču mums ir nepieciešams ļoti rūpīgi izvērtēt, kuri jautājumi ir jārisina tālāk un kādā formā tas būtu jādara. Rīcības programma tiks pārskatīta katru gadu, lai noteiktu jaunu strateģiskas iniciatīvas un pieņemtu uh, daudz gadu programmas, uh, kā tas ir nepieciešams. Jo tas ļaus nodrošināt atklātību un caurskatāmību uh, te pašā laikā saglabājot nepieciešamo elastību, lai eh, reaģētu uz eh, jaunu notikumu, jauniem notikumu pavērsieniem, kas eh, nav iepriekš paredzami. Pēdējie gadi ir parādījuši, ka nevar strateģiskus lēmumus iekalt akmenī, mums ir jāadaptējas realitātēm reāli dzīvē. Un mēs ar lepnumu eh, prezentējam 2010. gada programmu, tā ir ambicioza, bet tas ir realitisks ietvars mūsu politikas veidošanai tuvākajā gadā. Reāls, ja visas institūcijas ir gatavas sadarboties un apvienot spēkus uh, un gatavas panākt rezultātu Eiropas pilsoņu labā. Mēs nevaram turpināt darboties kā līdz šim, ja vēlamies eh, padarīt šo gadu par izmaiņu gadu vai pagriezienu punktu. Uh, ir nepieciešams, lai pilsoņi saņem tos risinājumus, ko tie no mums sagaida. Un tas ir mūsu pienākums uh, rūpēties par viņu labklājību. Paldies! E, dziękuję, dziękuję, panie Paldies! Paldies komisijas prezidentam! Paldies par to, ka jūs sniedzāt mums ieskatu komisijas iniciatīvās turpmākajiem astoņiem mēnešiem. Un tagad mēs uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Vēlētos tikai pateikt, ka stratēģiskās partnerības pakts, uz kuru jūs norādījāt, Barozo kungs, Eiropas parlamentam ir ļoti nozo, nozīmīgs. Mēs vienmēr esam vilkuši striktu līniju starp likuma pieņēmējiem un izpildītājiem, un tomēr ir ārkārtīgi patīkam dzirdēt jūs teikto par to, ka uh, Mums ir jāstrādā kopā Eiropas parlamentam, komisijai un prezidentūrai. Un e, ir ārkārtīgi patīkami šodien šeit redzēt gan Eiropas komisijas prezidentu, gan arī daudzus komisāriem. Līdz ar to komisija tiešām runā un dara vienu. Un tagad es dodu vārdu Jozefam Šajeram Eiropas Tautas partijas vārdā. Az Európai Néppárt képviselőcsoportja részéről üdvözöljük, hogy a bizottság ambit... Paldies, priekšsēdētāji kungs! tehniskas problēmas šobrīd. Eh, mēs vēlētos eh, no sirds sveikt komisijas likumdošanas un darba programmu 2010. gadām. Mēs eh, tiešām ceram, ka sadarbības starp komisiju un parlamentu tikai ciešināsies. Un tomēr patreiz ir samērā liels bažas par to, ka mēs esam zaudējuši mēnešus. Lisabonas līgums stājās spēkā pārāk vēlu. Komisija sāk strādāt arī ne brīdī, kad bija paredzēts tās darbu uzsākšana. Un līdz ar to šobrīd ir eh, programmas izstrādes un īstenošanas laika grafikos izveidojušās zināmas novirzes. Tātad, kā jau teicu, Lisabonas līgums stājās spēkā pagājušā gada beigās. Gan parlaments, gan komisija tikai sveic Lisabonas līguma spēkā stāšanos, un patiesībā mums nav nemazākā iemesla, lai darbu vēl tālāk novilcinātu. Mums ir jādarbojās tūlītēji. Mums ir jāiestājās par iedzīvotāju interesēm, mums ir jāstrādā šo interešu aizsardzībā, un mums ir jāstrādā iedzīvotāju labklājības celšanā. Tautas partijā ir divi aspekti, ko mēs vēlētos redzēt šajā darba programmā, un esam tos nosūtījuši komisijai. Vēlētos tikai pavisam īsi pieskarties detaļām. Tātad mēs vēlētos darba programmā redzēt konkrētus aspektus, un tos arī šeit pieminēšu. Mēs vēlamies, lai komisija darbotos ātri, spēcīgi, lai tā pierādītu, ka tā spēj darboties ārkārtas apstākļos, Mēs eh, nevēlamies piedzīvot situāciju, kurā likumdošanas priekšlikumi, ļoti veiksmīgi labi likumdošanas priekšlikumi, tikt atsūtīti mums tikai 40% apmērā līdz šā gada oktobrim. Ja šādi notiks, tad parlamentam nav iespējas īstenot parlamentā darba pilnvaras, kas ir atrunāts likumdošanas līgumā. Darba programma un likumdošanas programma, kur ir paredzēta turpmākajiem pieciem gadiem, man zināmā mērā atmiņā sauc komunistiskos, komunistisko režīmu piecgažu plānus. Un gala beigās e, plāns bija milzīgs, bet to izpilde bija tikai neliela daļiņa no paredzētā. Un e, gala beigās tika sajaukt statistikas dati nereti tika melots par to, cik daudz ir sasniegts. Mēs visi šobrīd esam vienādā situācijā. Ungārija, Grieķija. Mēs eh, esam izgājuši cauri ļoti smagai krīzai un joprojām atrodamies nopietnā situācijā. Tātad eh, mēs, visas valsts, vēlamies redzēt, lai komisija nosaukt vārdā tās valstis, kuras eh, nav izpildījušas savas apņemšanās, kuras nav izpildījušas noteikumus lai nevienam nebūtu iespējas melot, lai ik viens būtu spiests teikt taisnību, un tie, kur ir runājuši taisnību, tiem ir jāuzsit uz pleca un tie ir jāuzteic. Es nesaku, ka tā ir komisijas vaina, tā ir dalību valstu valdība vaina, kuras ir pieļāvuši tik dziļas krīzes, tik ilgu pastāvēšanu. Taču komisijai pilnīgi noteikti ir jārīkojās daudz striktāk un daudz izlēmīgāk. Mēs vēlamies, lai komisija izstrādātu tādu programmu, kurā būtu runāts par to, kā radīt jaunas darba vietas, un nevis tikai par to, ka tādas ir jārada. Tas arī ir vissvarīgākais Eiropai. Mums tam būtu jābūt vienam no saukļiem - jaunas darba vietas, jo runājot ar Eiropas iedzīvotājiem, mums ir ar viņiem jārunā tādā valodā, kura viņi saprot. Es nāku no bijušā austrumbloka valsts Un mēs esam pieraduši pie saukļiem. Es esmu pieradis pie piecgažu plāniem. Šeit mēs redzam kaut ko līdzīgu, vai varbūt pat to pašu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī pieskarties nedaudz Stokholmas programmai. Tajā daudz tiek runāts par iedzīvotāju drošības paaugstināšanu. Mums ir jārunā pareizajiem terminiem un pareizajiem vārdiem. Bieži tiek dzirdēts MVU pieminēšana, un tieši MVU būtu lielākie jaunu darba vietu radīšanas motori. Taču vai mums nevajadzētu izveidot programmu, kā radīt šīs darba vietas? Un ja šāda programma tiek izveidota bez parlamenta iesaistīšanās, tad es nezinu, vai tas ir pareizi. Protams, ka visām valdībām ir jācenšas radīt jaunas darba vietas, bet mums ir jāmācās no mūsu kļūdām. Mums ir jāpieņem konkrēti rīcības pasākumi. Prieksēdētāja kungs, komisijas prezidenta kungs. Protams, ka svarīgi ir ne tikai maize un nauda. Mēs vēlamies, lai komisija strādātu arī pasaules labā, vērtību labā, minoritāšu tiesības. Eiropas vēstures apzināšanās. Mēs kritizēsim komisiju un tomēr sniegsim arī mūsu atbalstu. Priekšsēdētājs lūdzu pieturieties pie jums runāšanai atvēlētā laika, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Hannes Svoboda, kas runās sociālistu un sociālistu grupas vārdā. Yeah. Danke, dass Sie heute da Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks šeit redzēt tik daudzus komisārus, un, diemžēl, parlamenta deputāti lielā skaitā ierasties nevarēja. Tā kā mēs eh, nesagatavosim rezolūciju, tad es uzskatu, ka mums ir vienkārši jāizsaka mūsu viedokļi, un tad jūs varat tos apkopot izvēr un izvērtēt. Protams, mēs piekrītam komisijai, ka mums ir jāaizstāv konkurētspējas noturēšana, kā arī jānodrošina sociālā drošība Eiropā. Un līdz ar to cīņa pret bezdarba pieaugumu ir ārkārtīgi smaga. Katrā ziņā bezdarbs šobrīd Eiropā ir nepieļaujama augsts. Runājot par nabadzības apkarošanu, e, iespējams, ka ir valdības, kuras uzskata, ka viņu valstī nabadzības nav, un tomēr tā ir visur. Budžeta konsolidācija. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu izvērtēt uh, dažādus priekšlikumus laika, uh, laika aktualitātes gaismā, un mēs nedrīkstam likt uz spēles dažādus labus projektus, kuri šobrīd Eiropā darbojās. Eh, jūs nepiedalījāties eh, sēdē, kurā tika runāts par eh, vairākiem jautājumiem, par to es vēlētos šeit runāt. Es vēlētos izmantot iespēju jums uzdot šo jautājumu šeit konkrēti. Tā tad Mēs esam redzējuši Roma nometinājumus, un ir pilnīgi neiespējami, ka modernā Eiropā eksistē šādi nabadzības perēkļi. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu strikt iestāties par nabadzības izskaušanu. Runājot par budžeta konsolidāciju, mums ir nepieciešams papildus investīcijas. To jau esam šeit dzirdējuši, arī Kallas kungs runāja par to, ka mēs esam investējuši pārāk maz uh, Trans-Eiropas eh, tīklos. Un šobrīd mēs redzam problēmas sekas. Runājot par strateģiskajām partnerattiecībām, arī šeit ir svarīgi budžeta atvēlēt tam līdzekļus. Mums ir nepieciešams tālāk attīstīt partnerību, bet tam ir nepieciešams budžets. Redzēsim, ko e, par to teiks padome. Mēs runājam par Montiju ziņojumu, ļoti svarīgs ziņojums. Un, protams, ka Montija kungs ir eh, eksperts ziņojumā izskatītajos jautājumos. Un tomēr, runājot par iekšējo tirgu, ir jāatcerās arī sociālā tirgus ekonomika, sociālais aspekts. Tas pats attiecās arī uz visu Eiropas pakalpojumiem. Ja mēs vēlamies izveidot pamatdirektīvu un par tādu tiek runāts, mēs tagad nevaram runāt sīkāk par šo ideju, un tomēr ir svarīgi runāt par Eiropas identitāti. Atkal atgriežoties pie transporta problēmām, kuras ir skārušas mūs visus šajā nedēļā, šobrīd visiem ir skaidrs, ka ja būtu adekvāts dzelzceļa tīkls, tad problēma nebūtu tik smaga. Šobrīd daudz ir izmantojuši personīgās automašīnas, un to izmantošanu mēs vēlamies samazināt, bet šobrīd mēs piedzīvojam tieši pretējo. Varbūt vissvarīgākais jūs pieminētais punkts bija ekonomiskā un finanšu krīze, kur šobrīd vissmagāk liekas ir skārus Grieķiju. Pagājušajā reizē, kad mēs tikāmies ar Van Rompēju kungu, mēs konstatējām, ka tas, ko padoma šeit ir sasniegusi, nav īpaši iespaidīgi. Mēs nevaram likt augstāko atzīmi. Jau pirms trīs nedēļām varēja pieprasīt Grieķijai e, sakārtot, vai vismaz mēģināt sakārtot savu fiskālo politiku. Mums ir nepieciešams dzirdēt komisijas balsi daudz spēcīgāk šādos jautājumos. Runa neiet tikai un vienīgi par to, ka krīzes sākumā ir jāsāk darboties. Nē, mēs nedrīkstam pieļaut krīzes eskalāciju un sākšanos. Šeit, protams, runa iet par uzraudzību un pārvaldību, finanšu noteikumu, finanšu regulas. Nevar jūs nevariet akceptēt to, ja kāds saka, nē, nē, nē, jūs nedrīkstat skatīties mūsu finanšu likumā un mūsu finanšu pārskaitījumos. Ja mēs nemācīsimies no pēdējos mēnešos notikušā, tad mums situācija atkārtosies, ticiet man, atkārtosies. Protams, ka mēs vēlamies, lai valstī būtu suverenitāte, bet protams, un tomēr. Šai suverenitātei ir jābūt saskaņā ar Eiropas kopīgajiem mērķiem, bet, protams, runājot par Eiropas strateģiskajām partnerībām, tādas jūs pieminējāt, šeit būtu svarīgi pieminēt, ka gan komisijai, gan Eiropas parlamentam ir jābūt uh, svarīgiem argumentiem. Mums ir jāstrādā kopā. Un ja kāds no valstu vai valdību vadītājiem vēlas nelietīgi izmantot Lisabonas līgumu, lai stiprinātu savu stāvokli, tad atcerēsimies, ka Lisabonas līgums strādā Eiropas labā. Tas strādā, lai stiprinātu parlamenta, komisijas lomu. Līdz ar to komisijai un parlamentam ir jāsadarbojas Eiropas stiprināšanā. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący, za wypowiedź. Paldies, Svavads kungs, par jūsu komentāriem. Paldies, ka iekļāvāties eh, arī eh, jums piešķirtajā laikā. Tālāk desārnes Al, eh, kundze Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka jūsu programma varbūt ir pārāk pieticīgi, vajadzētu lielāku ambiciozitāti, vēl jau vairāk, ka jūs arī apņemāties darboties ambiciozi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, vajadzētu paredzēt arī citus ceļus, kā piemēram runāt par funkciju nodalīšanu, taksāciju, banku nodalīšanu, un mums vajadzētu varbūt izpētīt arī Amerikas Savienoto valstu piemēru. Uh, bet es uzskatu, ka mums ir jādara pilnīgi viss, lai atbalstītu reālo ekonomiku, lai mēs atbalstītu ilgspējīgas investīcijas, kas savukārt rada darba vietas un palīdza atvesaļot arī ekonomikas un es labprāt redzētu konkrētus projektus, kas jūs programmā šo, šodien varbūt tik spēcīgi nefigure. Un e, tagad ir ļoti labs brīdis e, atkal runāt par dzelzceļiem, it īpaši šajā kontekstā ar e, aviokrīzi, tur, kur 20. 20 tūkstoši lidojumu katru dienu tiek apturēti. Un ir jādomā par ekonomisko jautājumu koordināciju. Ļoti žēl, ka padome nav parādījusi labus rezultātus radošajā virzienā. Varbūt komisija to paveiks labāk, ir jākoordinē um, dažādi sektori, ir nepieciešams uh, arī domāt par Eiropas monetāro situāciju, vajadzētu stiprināt arī valstu finanšu sistēmu kontroli. Un ir jādomā par fiskālo konverģenci. Tas, tā, tā, lai tā kalpotu sabiedrības interese. Uh, jāiestrādā šie jautājumi Eiropas Savienības budžetā. Varbūt tādā veidā mēs atradīsim labākus ceļus, kā stiprināt izaugsmi. Tālāk eh, par 2020. gada stratēģiju es aicinātu eh, jums neaizmirst arī par tādām lietām kā, kā nabadzības izskaušana, izglītība, iesaistot arī Eiropas parlamentu, un tādā veidā mēs veidot sociālo mo modeli Eiropā, kuru mēs visi tik ļoti atbalstām, vēlamies redzēt. Paldies! Tālāk eh, Hārmsa kundze. Eh, zaļo, eh, zaļā, grup, zaļo grupas priekšsēdētāja vietniece. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie komisijas pārstāvji. Ļoti žēl, ka mums nav īpaši daudz deputātu šodien, ka mēs nevaram līdzvērtīgi pārstāvēt mūsu institūciju tikpat daudzskaitlīgi, kā jūs esat ieradušies jo mums ir jārunā par eh, jūsu programmu, kas ir ļoti visaptveroši, izklausās arī diezgan ambicioza. Mēs eh, runājam par jaunas ēras radīšanu, bet es nesmu pārliecināta, ka visi jūsu plāni tiešām ir sasniedzami un īstenojami. Mēs runājam par finanšu krīzi, par klimatu krīzi, un uh, redzam, ka Eiropas Savienībā situācija šodien uh, nebūtu nav tik viennozīmīga. Tās nav tikai ekonomiskās grūtības, bet arī daudz citu grūtību. Ir milzīgi trūkumi arī sociālā jomā. Dažādās uh, teritorijās, dienvidos un ziemeļos ir milzīgas atšķirības sociālā jomā dalībvalsts starpā. Te ir daudz, kas jādara. Sociāla Eiropa ir svarīga, lielāks um, taisnīgums. Šeit man jāpiekrīt Svobodas kungam. Un ir jādara daudz, lai īstenotu to, kas ir paredzēts. Kā arī jā, jādomā par to, vai esošie plāni ir pietiekami, lai cīnītos pret nabadzību. Finanšu krīze, ekonomiskā krīze ir aktuāli temati, un tas ir pamatoti, bet eh, runājot par finansiālo un ekonomisko integrāciju, mēs gribētu atzīmēt tos eh, priekšlikumus, eh, ka varētu tuvināt eh, taksācijas sistēmas korporatīvā jomā. Mēs zaļo grupā esam atbalstījuši šo ideju, arī enerģetiskais nodoklis mums ir atbalstāms. Bet mēs esam guvuši pieredzi, tagad darbojoties finanšu krīzes situācijā un ir konstatēti trūkumi Eh, un trūkums ir tāds, ka nav skaidri noteikts plāns finansiālo transakciju nodokli. Protams, varētu teikt, ka taksācijas jautājumi ir jārisina dalībvalstīm, bet Zajerkungs jau teica, un gluži pareizi, ka dažreiz mums jāformulē mūsu noteikumi precīzāk un skaidrāk. Un tas, ka, ja mēs pārāk ātri un gudri nereaģējām uz Grieķijas krīzi, tā arī ir mācība Un šeit risinājums meklējams, ka mums nav attiecīgie mehānismi. Runājot par otro likumdošanas periodu, jūs teicāt, ka otrajā periodā jūs vairāk atbalstīsiet vispārējās intereses pakalpojums. Un šeit rodas bāžas šādas. Ja mēs gribam parūpēties par mūsu iedzīvotājiem, tad sabiedrisko pakalpojumu noteikumi un likumdošana nav pietiekami. Un jums jācenšas ir īstenot to, ko jūs solījāt, bet tā kā likuma nav pietiekami, tad tas būs grūti. Šajā jomā darbojas dažādi ģenerāldirektorāti. Un šie e, ģenerāldirektorāti ir noteikuši dažādus mērķus nākamajiem periodiem. Ir dažādi procenti kā mērķi kas ir noteikti no dažādiem ģenerāldirektorātiem. Un nav saskaņotība šai ziņā arī klimata jautājumos figurē dažādi procenti, nav vienodas saskaņas. Ko mēs darīsim ar klimatu, vai tas būs G8 formāts, vai arī Balī konference, kur mēs tālāk risināsim, pēc kā mēs tieksimies. Šeit mēs uzskatām, ka varbūt nav pietiekami apmeklēt kaut kādas konferences, eksotiskā vietās Kankūna, un tur stāstīt par to, ka mēs esam ļoti veiksmīgi, tas, tas nav pietiekami, ir daudz jāstrādā praktiski. Paldies, Kirk Bakungs no ECR grupas priekšsēdētāji. Runājot par dažādām programmām, mēs atsaucam atmiņā 92. gada mācību. E, tur komisija bija noteikusi vienu prioritātu un fokusējās uz vienu politiku vienā laikā. Uh, Un centiens veidot vienoto tirgu bija pareiz mērķis, to varēja saprast visi iesaistītie arī sabiedrība. Bet tagad aizvien biežāk mēs redzam, ka komisija nāk klajā ar institīvām, dažādām institīvu pēc institīvas, neņemot vērā, vai Eiropa ir attiecīgs fórums šīm institīvām, vai iespējams ir sasniegt rezultāts. Šāda pieeja ir bijusi nepareiza un tā izgāzās. Tāpēc tagad mēs atbalstam Barozo kungu jauno virsību. Eiropas ekonomika joprojām ir dziļā krīzē, un vienīgi konsekventa rīcība varētu mm, atrisināt šo situāciju. Es nerunāju tikai par tuvāko krīzi, par banku krīzi eh, un arī par papildus riskiem, kas izriet no transporta sektora. Pats eh, Galvenais krīzes aspekts ir tas, ka Eiropas ekonomika sāk apsteigt citu valstu ekonomikas, kas atrodas citviet. Tad mēs atbalstam komisijas 2020 stratēģiju, lai arī mēs uzskatām, ka ir jāpapildina ar detaļām un, un nelielām izmaiņām. Tomēr galvenais virziens šai ilgtermiņa stratēģija ir pareiza, ir nepieciešams domāt par ilgspējīgu attīstību, jaunam darba vietām, sociālo iekļaušanu Un šai ir jābūt galvenajai prioritātei. Nu, mūsu nākamā labklājība un visi labumi nākotnē, ko mēs ģenerēsim, tas ir atkarīgs no uzņēmēja darbības. Ja būs labs uzņēmēja darbības klimats, tad būs jaunas darba vietas un attiecīgi cits politikas. Komisijai ir jābūt mūsu sabiedrotajam, tāpēc mēs atbalstam vienotā tirgus paplašināšanu, ar viedas regulēšanas ieviešanu, lai nodrošinātu vienotu spēles notiekumu ieviešanu visā Eiropā, lai būtu mazāks administratīvais sloks, mazāk birokrātija, lai mēs varētu risināt šaurās vietas, mainīties labāko praksi apmācību, modernizētu darba tirgu un samazinātu barjeras tirzniecībai. Tādā veidā mēs rādīsim piemēru, attīstīsim eh, labu ekonomiku un tādā situācijā mēs atbalstīsim Barozo kungu. Eh, protams, mēs esam satraukušies, ka varbūt atsevišķi pasākumi varētu iejaukties dalībvalsts liekā, kaut vai Eiropas pilsonības koncepts varētu iejaukties eh, dalībvalsts lietās, un, mm, bet eh, no otras puses mūs rosina kap reforma, bet no otras puses esam noraizējušies, ka kopīgā lauksaimniecības politika varētu iestīgt birokrātiskās detaļās un nesniegt tikai labumu vien. Tad arī tās institīvas ārlietu jomā, ko veic šobrīd atsevišķas valsts. Tas būtu jārisina komisijā un nevis padome. Mūsu grupa arī domā par subsidiaritātes principu. Mēs gribam, lai Eiropa fokusējas uz īstajiem uzdevumiem un nes īstu labumu. Mēs ceram, ka Barozo kungs un komisija saskatīs iespējas un parādīs arī citiem visas iespējas, kas ir jaunajā programmā, lai mēs varētu redzēt ceļu uz atvesļošanos, lai mēs varētu veidot arī pamatu mūsu tālai izaugsmai eh, šajā grūtajā periodā. Paldies Kirkopkungam par eh, jūsu uzstāšanos un tālāk eh, goja grupas vārtā Portas kungs. Paldies priekšsēdētāji! programmas nosaukums, par kur mēs šodien runājām, faktiski vajadzētu skanēt savādāk. Ir pienācis laiks eh, darboties. Taču paskatieties, vesels piecas dienas prasīja uh, eh, videokonferences organizēšanai, mm, lai varētu organizēt videokonferences transporta ministriem. Uh, Eh, kāpēc tas nenotika ātrāk? Vai šis te nosaukums, kur jūs esat izvēlējušies, ir eh, tikai tāda paškritika, vai tas ir ironisks? Un vai jūs gribat eh, paslēpt pilnīgi tukšumu aiz vārdu grēdām? Sociālā uh, izstumtība Eiropā, vai tā mums uztrauc? Nu, protams, ka uztrauc, bet jūs runājat par iniciatīvu, kas paredz e, izaugsmes un e, nodarbinātības ieņēmumu pārdalīšanu. Man liekas, ka tas ir groteski. Ko tad mēs darīsim, vai tad mēs vispār atsauksim sociālo uh, palīdzību, ko dalība valsts tagad sniedz? Kā tad komisija šos te ienākumus gatavojas pārdalīt? Uh, jūs plānojat pārdalīt ienākumus no izaugsmas, bet izaugsmas nav. Un, eh, protams, ka bagāto un pārmērīgi bagāto eh, peļņu nav iespējams pārdalīt, eh, tāpat nedrīkst pieskarties. Sabiedri, protams, tiek valsts tiek spiestas samazināt uh, publiskos izdevumus, bet tas nozīmē tikai bezdarba pieaugumu. Laiks pienācis rīkoties, vai tad nē? Un komisija secina, ka Eiropas Savienībai ir jāapvieno savi spēki, uh, lai cīnītos pret krīzi. Pajautājiet grieķiem, ko viņi par to domā, vai mēs esam bijuši taisnīgi, ko mēs domājam par uh, šīm te uh, reitinga aģentūrām, pajautājiet portugāļiem, ko viņi domā vienmēr, kad jūs runājat par ekonomiku, paaugstinās naftas cenas pajautājiet mums un pajautājiet Eiropiešiem, kāpēc lietas ir tādas, kādas tā ir. Un tas izraisīs labākajā gadījumā uh, smaidu Eiropiešu sejās, jo vismaz humora izjūta uh, viņiem vēl ir saglabājusies. Tālāk provēras kungs Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Runāt par mazajiem un vidējiem e, izņē, uzņēmiem, tie faktiski rāda 99% e, visas nodarbinātības e, Eiropā meno burocrazia per l'apertura e la gestione del. Eh, viņiem ir jābūt vieglākai pieejai kredītiem, jāsamazina administratīvais sloks un jāpasargā no negodīgas konkurences. Mēs eh, atzīstam, ka komisija ir centusies pātrināt likumdošanas procesu šajā jomā. Un faktiski pēdējos eh, piecos gados ir uh, 16 tūkstoši likumdošanas aktu tātad slēgti, to darbību ir apturēta, vienkāršojot likumdošanas sistēmu. Bet es gribētu teikt, ka šajā krīzes situācijā mani ļoti satrauc situācija starptautiskajā tirzniecībā. Uzņēmumi nevar konkurēt ar sociālo un vidas dempingu, kas nāk no trešajām valstīm. Uh, Eh, piemēram, no eh, Ķīnas puses ar eh, zemajām darbspēku izmaksām, bez sociālās aizsardzības un bez vidas aizsardzības un attiecīgām izmaksām, lai šādu aizsardzību nodrošinātu. Es domāju, šeit komisijai jārīkojas agresīvāk, ir jācīnās vairāk pret viltojumiem, jāaizstāv intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības. Uh, Manuprāt, es neko nesaklausīju, neko šajā programmā par kohēzijas politikas tālāk attīstību saskaņā ar Lisabonas eh, līgumu. Runājot, piemēram, par eh, kalnu reģioniem, tur dzīvo 90, 19 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu. Es ceru, ka nākamā likumdošanas programma ietvērs priekšlikumu ietvaru programmai, lai saglabātu uh, attīstības uh, iespējas šajos kalnus reģionos un lai tiktu izmantots arī atjaunīgo eh, energoresursu izmantošanas iespējas. Tālāk pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Bronsa uh, kungs. 2010. gadā bija runa par to, ka Eiropas Savienībai jārisina globalizācijas izaicinājumi un tai jākļūst uh, konkurētspējīgai. Taču problēma ir tāda, ka Eiropai tas to nav izdevies eh, izdarīt. Tā ir eh, ļāvusi ieplūst Eiropā citu ekonomiku radītām uh, vērtībām, kas traucē Eiropas attīstībai. Uh, un e, ļāvušas e, pazemināt algu līmeni Eiropā, līdzīgi kā trešās pasaules valstīs. Es domāju, ka e, Eiropas pārvaldītāji nodod savu pilsoņu intereses. Drīzāk mēs esam globāla savienība, nevis Eiropas savienība. Es esmu pārliecināta, ka suverēnām valstīm ir jāatjauno savas ražošanas bāzes un jāaizstāv savs nacionālais tirgus un savu pilsoņu intereses. Eiropa vai nu visa kopā vai atsevišķi nespēja aizsargāt nec eh, savu rūpniecību, nec lauksaimniecisko ražošanu no trešās pasaules konkurences spiedienu. Un mums tas ir jādara, citādi Eiropas Savienība mūs visus iznīcināt. Komisijas dokumentā ir teikts, eh, ka ir jāveido eh, imigrācijas eh, problēmas, lai, piemēram, kompensētu iedzīvotāju novecošanās problēmu Eiropā. Jā, tā ir problēma, taču jautājums ir, kādēļ rodas šīs te problēmas. Tas ir tādēļ, ka ļoti daudzas sievietes ir. Uh, izvēlas karjeru, nevis ģimenes uh, uzturēšanu. Jā, tās ir viņu tiesības, bet diemžēl ļoti daudzas sievietes izvēlas strādāt ne jau tāpēc, ka viņas to ļoti gribētu, bet tādēļ, ka ir spiestas to darīt, lai spētu apmaksāt ģimenes rēķinus. Uh, mums ekonomikas e, spēki ir jāvērtē objektīvāk. Ekonomiskās pārmaiņas tos ietekmē. Un Protams, ka tas ietekmē arī ģimenes un demografisko situāciju. Trešās pasaules ģimeņu imports, aizvietojot tos ar eiropiešu bērniem, ir ļoti nepareiza pieeja. Trešās pasaules uh, kultūra nav kaut kas tāds eh, kā plašīdis, ko var novilkt iebraucot Eiropā un uzvilkt, tā teikt, Eiropas kultūrai atbilstošu apģērbu. Eiropieši sāk e, jau izzust kā iedzimtie. Dažādas kultūras veidot to cilvēku. Mēs neesam mūsu kultūru produkti, bet uh, mūsu kultūra ir mūsu cilvēku produkts. Un ja mēs aizstāsim uh, Eiropiešus ar trešo pasauli, tad Eiropu uh, pilnībā arī aizvietos trešā pasauli. Un Eiropa tiek sistemātiski iztīrīta no Eiropiešiem. Paldies! Bronsa kungs, un tālāk eh, vārds Barozo kungam. Ar runājot par Eiropu un par to, ka Eiropa atrodas tālu no iedzīvotājiem, uh, Nezinu, vai es jums piekrītu, jo patiesībā parlamentā un arī padomē ir vienots atbalsts tai programmai, par kuru mēs tikko runājām. Dažādu politisko grupu pārstāvi runāja ar vienu kopsaucēju, un šis kopsaucējs ir vairāk ambīciju Eiropas kopībai. Vēlētos varbūt pieskarties vairākiem no jūsu izteiktajiem uh, momentiem. Veners Saiers runāja par to, ka vajadzētu izvairīties no plānveida ekonomikas. Viņš pieminēja komunistu laiku piecgadas plānus. Jā, tieši tāpēc mēs uzsveram, ka ļoti svarīgs ir elastības moments. Ir svarīgi būt elastīgiem, lai piemērotos. Lai piemērotos globāliem apstākļiem, kuri mainās nepārtraukti ik minūtes. Sajerkungs un Svobodas kungu teiktajā ir ļoti liela daļa patiesības. Protams, ka mums no Eiropas puses ir vairāk jādarbojās finanšu un sociālajā jomā. Un tiešām ir dalība valsts, kuras eh, nevēlas, lai komisija spēlētu spēcīgu lomu. Komisijai tiešām eh, ir dot iespēju pārbaudīt dalību valstu grāmatvedību. Un eh, es esmu piedalījies Eirostat eh, darba izvērtēšanā. Un tomēr šajā situācijā bija dalība valsts, kuras iestājās pret komisijas uzraugošo lomu Eirostat. Protams, ka mēs arvien vairāk kļūstam atkarīgi viens no otra. Eiropas ekonomiski politiskā situācija vairs nav nacionāla. Protams, es saprotu, tas ir nacionāls jautājums, un tomēr mums visiem ir kopīga interese, Eiropas interese. Gan Sajer kungs, gan Svobodas kungi teica, ka mums Eiropā ir nepieciešams lielāks koordinācijas moments ekonomiskajā politikā, un to arī cenšamies sasniegt. Svobods kungs teica, ka mums ir nepieciešams lielākas ambīcijas, ir nepieciešama labāka sadarbības starp parlamentu un komisiju, piemēram, kaut vai budžeta plāna izstādē. Bet uh, atcerēsimies arī, ka ik viens mūsu teiktais tiek interpretēts. Jūs pieminējāt eh, Lisabonas līgumu, un Lisabonas līgumā skaidri ir atrunāts, ka Eiropas dimensija ir jāstiprina. Un tomēr, ko mēs mācīsimies no šīs krīzes? Jā, mums ir jāstiprina Eiropa, bet mēs nedrīkstam samazināt Eiropas lomu. Desarnes kungs pieminēja finanšu lomu. Uh, Daudzas valstis šobrīd ir pieprasījušas, lai lietas tiktu sakārtotas, bet patiesībā ir tā, ka tieši dalību valstis vienpersoniski ir vienojušās par ambīciju samazināšanu. Pēc tam, kad Leverzjēra ziņojums tika sagatavots, tad eh, nāca klajā ideja no vairākām dalību valstīm, ka ambīcijas ir jāsamazina. Es tiešām ceru un ticu, ka kopīgi komisija un parlaments varēs mazināt šo plaisu. Mums ir jānodrošina ilgtspējība Eiropā. Mums ir nepieciešama ambicioza mērķi un nepieciešams arī plāns, kā to sasniegt. Vēl vēlētos uzsvērt, ka vienmēr ir vērts pareizi tulkot subsidiaritātes principu. Kirkopkungs, subsidiaritāte ir ļoti svarīga. Es personīgi vienmēr esmu iestājies par šo principu, un tomēr ir svarīgi atcerēties, ka subsidiaritāte nozīmē lēmumu pieņemšanu vislabākajā, adekvātajā līmenī. Piemēram, patreizējā krīze aviācijā. Lasīsim presi, pie tam ne eiroskeptisko presi, bet nopietnu presi, kas izvērtē situāciju un ne tikai dzeltenās lapas, bet konkrētus ekspertus. Uh, Tā tad parādās ideja par to, kā Eiropa pieļauj milzīgu kļūdu slēdzot gaisa telpu. Tas ir nepieļaujami lasīt šādus virsrakstus. Protams, ka dalību valsts līmenī tiek pieņems lēmums par gaisa telpas slēg, slēgšanu, un pat ja tas ir Eiropas līmenis, tad daudz saka, ka tā ir Brisele un komisija, kas ļāva tam vulkānam tur izvirst. Es uzskatu, ka tas ir vispār smieklīgi. Runāsim atklātu valodu. Ir dažādi līmeņi, kurā tiek pieņemta lēmuma, un ir dažādi līmeņi, kurā ir jāuzņemas atbildība. Dalību valstu līmenis, Eiropas līmenis, un katrā atsevišķā gadījumā mums ir jāizvērtē, kas ir visadekvātākais līmenis. Komisija vienmēr ir uzņēmusies gan savu atbildību, gan savu izvērtēšanas lomu, un tas, kas ir mūsu atbildības joma, nevar būt citu atbildības joma. Pretējā gadījumā notiks e, mandāta pārklāšanās, un no tā mēs vienmēr esam mēģinājuši izvairīties. Vienmēr ir, protams, e, viegli atsaukties uz nacionālismu un nacionālisti vienmēr saka, ka tā jau ir Brisele. Mēs tie, tiekam padarīti par savu veidu grēkāzi, un par grēkāzi šobrīd bezmaz tiek padarīti arī ikmēneša parlamenta braucieni uz e, Strasbūru. Tas, kam ir jānotiek Eiropas līmenī, arī notiek Eiropas līmenī, jo tādajādi mēs dalību valstu līmeņa pieņemtajiem lēmumiem varam pielikt pievienoto vērtību. Runājot par, eh, progrā, par eh, programmu 2020. gadam, mums ir nepieciešama ilgtspējīga izaugsme, inteliģenta izaugsme, vektors uz priekšu, skatījums uz priekšu, vīzija. Tas ir 2020. gads. Tikai tādā veidā mēs varam risināt problēmas, par kurām šodien runājam. Mēs jau pēcpusdienā runāsim par, mēs pēcpusdienā runāsim par bezdarbu, par problēmām ar Eiropas jaunatni. Mums ir nepieciešams izveidot Eiropas institūciju aliansi Protams, lojālā sadarbībā ar sadarbību ar dalību valstīm tikai tā mēs sasniegsim konkrētu rezultātu. Tādējādi mums būs adekvāts pamats, uz kura balstīties darbiem nākotnē. Jāsaka, ka šodien izskanēja arī atbalsts man un maniem kolēģiem komisāriem. Un, protams, jums, jūs drīkstat izteikt mums prasības. Paldies! Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies! Paldies prezidentam Baroso! Paldies par jūs sniegtajām atbildēm deputātu komentāriem. Vēlētos tikai iz, izteikt vienu komentāru. Komisija jau ir Eiropas parlaments sabiedrotais, jo komisija darbojās Eiropas iedzīvotāju labā. Lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu atbalsta komisijas darīto, un, protams, ka mēs vēlamies, lai komisijas pilnvaras tiktu stiprinātas īpaši krīzes apstākļos. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka Eiropas Savienība ir nepieciešama. Mēs vienmēr esam stingri iestājušies par to, ka Eiropas komisijai ir jāuzrauga uh, Eiropas Savienības funkcionēšana. Uh, Un tas, ka Lisabonas līgums nāk par labu Eiropas iedzīvotājiem, ir skaidrs. Šobrīd uz mūsu pleciem guļas lielāka atbildība, un tas ir saskaņā ar līgumu. Es jums varu apsolīt, ka lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu ir jūsu sabiedrotie. Un tagad es vēlētos dot vārdu Lopesam Garido kungam šo debašu noslēgumā. Prieksēdētāji kungs, paldies! Es vēlētos sveikt komisiju ar paveikto. Vēlētos sveikt arī Barozu kungu ir patīkami šādi diskutēt. Jāsaka, ka šī programma ir ārkārtīgi ambicioza. E, likumdošanas un darba programma 2010. gadam ir, es tā gribētu teikt, Eiropai draudzīga. Tā ir pilnīgi saskaņā ar Spānijas prezidentūras prioritātēm, un šis trio Spānija, Beļģija, Ungārija pilnībā parakstās zem šīs darba programmas galvenajiem punktiem. Mēs cieši esam sadarbojušies gan ar komisiju, gan ar parlamentu un vēlētos pateikties jūsu konstruktīvajam ieguldījumam šajā likumdošanas un darba programmā 2010. gadam. Komisija ir paveikusi milzīgu darbu. Visiem ir zināms, ka jaunā komisija, tā sauktā Barozu komisija numur divi, Tā bija jāsāk darboties 1. novembrī pagājušajā gadā, taču dažādu iemeslu dēļ tas, šis darbs tika novilcināts par vienu mēnesi, tad vēl par vienu mēnesi, bet jāsaka, komisija ir panākusi iekavēto, un par to Spānijas prezidentūra jums ir pateicīga. Jūs ziniet, Barozo kungs, un arī visi komisāri zina, ka mums ir ļoti veiksmīga sadarbība bijuši šajos mēnešos. Es vēlētos pateikties tam, ka komisija darbojās tik cītīgi. Vēlētos pateikties arī Eiropas parlamentam par to, ka jūs vienmēr iestājaties par konstruktīvām debatēm un konstruktīviem risinājumiem. Varbūt vēlētos lūgt Eiropas parlamentam, ļaujiet pieņemt šīs likumdošanas un darba programmas iniciatīvas pēc iespējas ātrāk. Ļaujiet mums sākt strādāt, lai mēs tiešām paspētu atgūt iekavēto, un esmu pārliecināts, ka mums laba sadarbība būs arī nākotnē, prieksēdētājs. Paldies, paldies par padoms cildinošajiem vārdiem Eiropas komisijai. Vēl vēlētos pateikties Barozo kungam un visiem komisāriem par to, ka piedalījāties šās dienas priekšpusdienas sēdē. Tādējādi jūs vēlreiz uzsverat to, cik svarīgs ir jūsu klātesamību mūsu debatēs, un tagad beidzam debats par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Good to see you again. Sorry, I'm just looking for the for the. So, colleagues, our next and last item before. Kolēģi, mūsu pēdējais jautājums pirms pusdienas pār.